a las explicaciones de voto. Tagad balsojumu skaidrojumi. Turpin priekšsēdētājs vispirms par Morais kunga ziņojumu Mastela kungs. Tela no está. Tiene la palabra el señor. Viņš nav šeit. Hanen kungs. Thank you, Mr. President. Paldies priekšsādātā. Nu jau ne pirmo reizi šai parlamente. Man šķiet, ka te turpinās kaut kāds lidojums kosmosā, un es esmu atgriezies 70. gados. Te ir uh, valsts, kas uh, organizē visus, uh, uh visus tirgus, rūpniecību, uh, Un cenas, e, nu jā, paraugās uz to, ko mēs te, par ko mēs šodien balsojām. Tātad subsīdijas Slovenijā, Heidelbergas drukmašīnai Vācijā, Vikalpolskie automatīven Polijā, uz uh, mazumtirdzniecības suņiem Aragonā, Spānijā, tekstilu rūpniecība Valencijas apgabalā Spānijā, dabīga akmens izstrādes un apstāsts suņiem Valencijas apgabalā, Cegelsi Poznaņa, Poznaņā Polijā. Ko mēs te tagad darām? Mēs vienkārši e, izvēlamies, kuri zaudētāji iegūs mūsu finansēm. Kāpēc mēs tā darām? Tāpēc, ka Eiropas Savienība tagad ir mehānisms, kā piešķirt eh, līdzekļus eh, labklājības klientiem. Jūs to priekšstādātāju ļoti labi zināt. Jūs Katalonijā buģējāt eh, priekšstādātājs. Jūs saprotat, ko nozīmē brīvais tirgus. Bet tagad Mēs, eh, eh, mēs, eh, mums te vienkārši pietrūks naudas, bet mēs nonākam pie Orvela situācijas, kad zirgs nokratīs visas savas mušas. Tagad nākošais runātājs. Morkunaitis kundze lūdzu. Ačiū pirmininkė. Par Grisbeskas ziņojumu. Paldies priekšsēdēs. Šodien Eiropas parlaments ir izrādīja savu stingro nostāju, uh, dodoties pretī sadarbībai ar Dienvidu Kaukās. Dienvidu Kaukās Eiropas Savienībā ir svarīgs reģions. Manai valstī vienmēr bija labas attiecības ar, grie, ar Grūziju. Mēs to atbalstījām grūtos brīžos, un ne tikai valsts līmenī. Mūsu sabiedrība arī ir paudusi savu lielo atbalstu Grūzijai. Es ceru, ka visa Eiropas Savienība vēlas, lai Grūzija pievienotos Eiropas Savienības saimē. Grūzija ir Eiropas daļa, un tā, tā ir īstenojis liels centiens, lai tiktu uzņemta. Tas arī mums ir jāatbalsta šī valsts, tas nodrošina arī labāks kultūras un sociālās saiknes. Es sveicu Grūzijas tautu ar šo lēmumu, kas tika pieņemts Eiropas Savienības parlamentā. Eiropas parlaments ir nosūtījis vēstījumu, ka Gruzija tiek gaidīta Eiropā. Paldies, saka priekšsēdētājs. Tagad Manesku kunga ziņojums. Kalinovskī kungs lūdzu. panie przewodniczący! paldies priekšsēdētāji mēs nedrīkstam pieļaut, ka šādi lieli fondi tiek izmantoti neliederīgi. Un tāpēc mums būtu jāuzlabo šo fondu pārvaldību un to izmantojums. Un vietējās pašvaldības taču te varētu īstenot labāku darbību, uzlabojot uh, pārobežu sadarbību. Tāpēc mums vajadzētu vienkāršot procedūras un paredzēt eh, lielākus līdzekļus dalībvalstu izglītošanai. Mums arī jāatbalsta modernizēšana un IT sistēmu attīstība. Tas nodrošinātu visiem pieeju informācijai. Paldies, turpin priekšsēdētājs. Piriljo kungs lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Es piekrītu referentam, ka mums būtu jāvirzās uz daudz līmeņu pārvaldību. Tā mēs labāk iesaistītu supranacionālās varas iestādes. Tās varētu noteikt savu nacionālo politiku, jo īpaši saistībā ar konverģences mērķu jomām. Tas nodrošinātu viņām izaugsmi un spēju konkurēt globālajos tirgos, bet, reģ, lai reģionālās attīstības politika būtu vēl efektīvāka, mums ir jāiesaistie cilvēki, kas labi pārzina savus reģionus, un viņiem būtu jāvirz attīstība. Un tāpēc eh, mēs gribam sadarbības ar reģionālo valdību un daudzlīmeņu pārvaldību. jo vienkāršāk būs šī sadarbība, jo labāk varēs pātrināt šos procesus, jo e, sniedzot atbalstu e, vietējām iestādēm varēs arī līdz minimumam samazināt kļūdu skaitu. Paldies, Pirjo kungs, saka priekšstādātāji. Un tagad mēs āras kungs lūdzu. Kas ir mēlnieku kūr? Paldies, priekšstādātāji. Reģionālā politika ir, tā jābūt kontrolējumai un efektīvai, lai Eiropas Savienības sociā, eh, iedzīvotājs sociālais stāvoklis būtu stabilāks. Es tā saku, tāpēc, ka es uzskatu, ka ciešāka reģionālā sadarbība nodrošinās uh, lielāka labklājība visās eh, dalību valstīs, un arī iedzīvotāji labāk varēs izmantot pārobežu sadarbību. Un eh, tā arī iedzīvotāji varēs apvienot savus spēkus. Svarīgi ir iesaistīt reģionālos un vietējās pašvaldības varas iestādes politikas izstrādē. Tas ir svarīgi ņemot vērā to, ka, jau, ka daudzi cilvēki ir iesaistīti vietējās un reģionālās varas iestāžu darbā. Un tas arī veicinās uh, sadarbību un uh, juridisko noteiktību. Eiropas Savienība tas jāņem vērā. Paldies, saka priekšsādātājs. Takola kungs lūdzu. Godātais priekšsēdētāja kungs, es vēlētos pateikties uh, Manesko kungam par ļoti labo ziņojumu labu pārvaldību ES reģionālajā politikā. Ir ārkārtīgi svarīgi runājot par reģionālo politiku, ārkārtīgi svarīgi ir pārvaldība. Laba pārvaldība vairāk ir saistīta ar vienlīdzību un ar viendabību un raugoties Eiropas Savienības līmenī, tad, protams, mēs nevaram visu laiku dot kaut ko kādām noteiktām reģioniem. Mums ir jādod visai Eiropai, un tādējādi mums ir jātīst arī tie instrumenti, ar kuriem mēs attīstam reģionālo politiku, lai to varētu īstenot. Ir ārkārtīgi svarīgi, izveidojot kritērijas, neskatīties tikai un vienīgi uz bruto nacionālo ienākumu, jo tas nav ilgtspējīgi noturīgs. Mums ir jāskatās arī uz citiem kritērijiem, tāpēc ir ārkārtīgi svarīgi, ka, piemēram, tādās teritorijās, kuras nav blīvi apdzīvotas, būtu izvērtēti arī citi kritēriji. Runājot par labu pārvaldību, mums ir jārunā par tiesvedību, par tiesīgu, taisnību un vienlīdzīgu pārvaldību. Paldies, saka priekšsēdētājs, paldies Takulu kungam. Un tagad eh, Es eh, vēlētos pārteikties, ka mēs pārējām pie atkal takulas kungs par eh, nākamo ziņojumu par diezdam ērziņojumu. Godātais priekšsēdētāja kungs. Runājot par imigrācijas jautājumu, tad šobrīd tas ir ārkārtīgi aktuāls visai Eiropas Savienībai, tāpēc ir ārkārtīgi svarīgi, lai mēs izveidotu tādu kā vispārīgu tīklu. Mēs, protams, mēģinam attīstīt eh, vienlīdzību Eiropā. Diemžēl pēdējā laikā uh, ir pierādījis, ka ir nožēlojami piemēri tam, ka mums nav izdevusies integrācijas un imigrācijas politika. Cilvēki, kur ir ieradušies Eiropā, kur šeit dzīvo, kurus mēs esam gatavi, kurus mēs esam gatavi uzņemt, viņi nav gatavi akceptēt mūsu vērtības. Tāpēc tās pamatvērtības, kuras, uz kurām balstās visa Eiropas Savienība, lai mēs šīs vērtības noturētu, un tās vērtības ir cilvēktiesības, demokrātija, runas un vārda brīvība, un mums par šīm vērtībām ir jāiestājās. Un izveidojot šādu tīku, mums ir svarīgi runāt arī par ētiskajiem jautājumiem. Tātad uz kādiem pamatiem mēs balstamies un rīkojamies, akceptējot imigrāciju. Protams, ka ir jārunā par integrāciju, bet tikai tādā gadījumā cilvēki, kas šeit ierodās, akceptē Eiropas vērtības. Paldies Taklus kungam, saka prieksēdētāja kungs. Un eh, tagad eh, Maķiju kungs, eh, Mastelas kungs ir šeit? Nē, nav. Vai ir vēl kāds, kas vēlētos iesniegt savu teikto rakstiski? Jā, jau pāris to ir paziņojuši. Tādā gadījumā mēs pārējām pie Barijo un Lopes kundzes ziņojuma par Eiropas aizsardzības rīkojumu. Atkal ir vairāki, kas savu skaidrojumu iesniegs rakstiski, bet Českovs kundze. Lūdzu. No. Vážený pane předsedo, eh, já bych se chtěla vyjádřit. Prieksēdētāja kungs. Es e, vēlētos komentēt mūsu balsojumu par Eiropas aizsardzības orderi. Es uzskatu, ka šis ir ārkārtīgi svarīgs instruments, ko varēs izmantot visā Eiropā, un es lielā, tiesā, lielā mērā iestājos par to sieviešu tiesībām, kurām ir nepieciešama aizsardzība, pie tam aizsardzība visā Eiropā. Tāpēc e, man nedaudz bažīja tas, ka teksts, tādā redakcijā, par kādu mēs nobalsojām tagad, tam nav juridiska pamatojuma, pietiekam juridiska nodrošinājuma. Tekstu būtu iespējams uzlabot, lai atbilst tām prasībām, kuras eh, ir modernā Eiropā jāievēro, tāpēc es atturējos balsot. Rodikungs, Rodikungs, es skatējos, kur jūs sēžat, un jūs savā sē, sēdvietā nebijāt. Tagad vārds jums. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Uh, Es tikai vēlējos pateikt, kā man nedarbojās balsošanas mašīna, tieši balsojot par Eiropas aizsardzības rīkojumu, taču būtu balsojis par šo orderi, jo, manuprāt, tas ir ārkārtīgi svarīgs jautājums. Ir ārkārtīgi nozīmīgi, ka tieši šodien Eiropas parlaments pieņēma šādu ziņojumu. Šāda veida likumdošana ir ārkārtīgi svarīga, jo savstarpējā tiesību sargājošo iestāžu nolēmumu atzīšana ir ļoti svarīga kopīgās drošības telpas izveidēja Eiropā. Lai mēs varētu cīnīties un novērst atkārtot kriminālu noziegumu izveidi, tātad šobrīd ir juridiskais pamats, lai citas valstis varētu atzīt citā valstī pieņemt tiesas nolēmumu. Tādējādi mums izdosies samazināt gan vardarbību pret sievietēm un bērniem, gan arī citu veidu vardarbību. Ir ārkārtīgi svarīgi, lai upuriem būtu piedāvāta aizsardzība, lai kurā Eiropas Savienības dalību valstī arī viņi neatrastos. Un tā ir īsta pārvietošanās brīvība. Prieksēdētājs Rodakungs, un tagad pārējām pie Bārijo ziņojuma. Arī šeit bija vairāki, kas e, būs rakstiskā veidā iesniegts, bet daudz skundas tagad. Paldies, priekšsēdētāja kungs! Runājot par cilvēku tirzniecību, tas ir ārkārtīgi nozīmīgs pārkāpums. Kopš 8. E, gada 35 cilvēki manā vēlēšana iecirknī Ziemeļīrijā ir tikuši paglābti no modernās verdzības, 25 2009. gadā, bet es nezinu nevienu, kurš būtu notiesāts par cilvēktiesību. Šī modernā cilvēku tirniecība, modernā vardarbība ir cilvēku pamatiesību pārkāpums. Liela daļa to sieviešu, kuras Ziemeļīrijā tika izglābtas, ir no tālajiem austrumiem, un viņas, viņām Eiropā ierasties ir palīdzējusi organizētās noziedzības tīkla sistēma, un e, viņas tika izmantotas kā seksuālie vergi un ļoti zem atalgotos darbos. Šim ziņojumam ir vairāki būtiski aspekti, un es uzskatu, ka šajā jomā mēs varam stiprināt sadarbību starp dažādu dalību valstu tiesību sargājošajām iestādēm. Un Ziemeļīrijā policija dara ļoti labu darbu. Es no tiesas ticu, ka izveidojot minimālos tarifus ir dalību valstu kompetencē. Prieksēdētājs. Paldies uh, Dotas kundzei un Takulkungs šobrīd. Uh, Godātais priekšsēdētāja kungs. Runājot par cilvēku tirzniecību, tad šobrīd tas ir viens no centrālajiem un galvenajiem jautājumiem, patiesībā būtiskākais Eiropas Savienības drauds. Mums ir svarīgi atzīt šo draudu, kaut arī daudz mēs saprotam, ka jā, šī problēma ir jāatrisina, un tomēr mums ir jāuztraucās arī par to, lai ik viena cilvēka pamatiesības būtu izpildītas. Uh, Cilvēku tirsniecības termins angliski ir human trafficking, taču šis human tas nav nekādā ziņā humāns. Tas ir šausminošs noziegums un šie cilvēki viņiem tiek eh, liektas cilvēku cienīgas dzīves tiesības. Īpaši cilvēku tiesī, tie, no tirzniecības cieši sievietes, bērni, prostitūtas, piemēru ir daudz. Es vēlētos uzsvērt, ka ar šo ziņojumu Eiropas Savienība beidzot sāk kaut ko darīt, ne tikai runāt, bet arī darīt, ka mums tiešām būtu Eiropas Savienība visu aptverošs, cilvēku tirdzniecību noraidošs likumdošanas kopums. Tātad ik vienam cilvēkam Eiropā ir jābūt cilvēku tie, cienīgas dzīves tiesībām. Paldies Takulas kungam! Zahorskas kundze, lūdzu. Paldies priekšstādātāju. Es atbalstīju direktīvu, jo cilvēku tirdzniecība pavisam noteikti atņem cilvēkiem brīvību. Un es esmu priecīgi redzēt, ka jaunajā direktīvā ir atrunāti arī noteikumi dalību valstīm par to, kā nostiprināt vai pastiprināt savu likumdošanu. Jebkāda veida tird, nelegālā tirdzniecība prasa, lai būtu arī pircējs, un parasti pircēji ir bagāti cilvēki no demokrātiskām valstīm, kaimiņi. Ziņojumā uzsvers ir likts uz upuriem, bet mums ir jāpatur uzmanības lokā arī citi aspekti, mums ir jātur acis vaļā un eh, jāraugās, lai aizsargāt cilvēkus, kuri visbiežāk var kļūt par šiem upuriem. Mums šeit ir jāpievēršas jauniem cilvēkiem, uh, tāpat arī skolotājiem skolām, jo mums ir jāstiprina tieši preventīvā puse. Un te ir runa arī par uh, pieprasījumu. Paldies, Akorskas kundzei. Tagad Grīsbekas ziņojums. Ranzulī kundze, lūdzu. Priekšsēdētāji. Es lūdzu vārdu, lai izteiktos par um, ziņojumu par cilvēku tirdzniecības apkarošanu. Priekšsēdētājs lūdzu atkārtot. Es gribēju izteikties par ziņojumu par cilvēku tirzniecības apkarošanu. Man likās, ka jūs gribējāt par personu atpakaļ uzņemšanu runāt. Nu, ja ne, tad es atvainojos. Dodu jums vārdu, lai jūs varat paskaidrot savu balsojumu par Bauer ziņojumu. Paldies, priekšsēdētāji, ļoti jauki no jūsu puses, kā vienmēr. Protams, es balsoju par Bauers Hedas ziņojumu, jo cīņa pret cilvēku tirdzniecību ir un tai jābūt par prioritāti mums arī turpmāk. Cilvēku tirdzniecība ir pieaugusi bīstamos apmēros, tā ir jauna veida paverdzināšana. Sievietes un bērni tiek vēsti uz citām valstīm un uh, tos izmanto gan uh, verdzībā, gan darbā un tā tālāk. 500 uh, tūkstoši cilvēku Eiropā vien ir cietuši no šādas te nelikumības kriminālās organizācijas, kas, fina, kas finansē cilvēku tirzniecību pret cilvēkiem izturs kā pret precēm. Mums ir uh, jāīsteno aktivitātes valstīs, no kurām nāk šie cilvēki, no kurām šie upuri nāk. Risinājumi var atrast tikai darbojoties visiem kopīgi. Uh, palielinot informāciju un aizsargājot un atbalstot upurus. Tāpat arī jāskatās, kas slēps aiz šī fenomena, lai iesaistītajām valstīm palīdzētu attīstīt likumdošanu, lai izbeigtu šādu pavecināšanas formu. Divas kungs, par kādu ziņojumu jūs vēlaties izteikt savu skaidrojumu? Mikrofons nav ieslēgts. Par Grīsbekas kundas ziņojumu. Jā, labi. Nu, tad pāriesim pie Grīsbekas ziņojuma. Un vispirms Jārkungam vārds un pēc tam Dīvarkungam. Paldies priekšsēdētāji. Es priecājos, ka mēs šodien parlamentā runājam ne tikai par vienošanos starp Eiropas Savienības un Grūzijas nolīgumu par eh, vīzu atvieglošanu, bet arī par nolīgumu starp Eiropas Savienību un Grūziju par tādu personu atpakaļ uzņemšanu, kuras attiecīgajā valstī uzturs neatļauti. Jo es domāju, ka tas arī mm, sadaras. Eh, gal galā dzīvē mums ir jārunā ne tikai par labajām lietām, bet arī par kritiskajiem jautājumiem, un es vienkārši ceru, ka mēs kā parlaments varbūt pēc gada varēsim saņemt vidē termiņa ziņojumu par to, kā šis nolīgums starp Eiropas Savienību un Grūziju ir ticis īstenots un kāda ir bijusi iedarbība. Un es vēlos, lai nākamajā reizē, kad Eiropas parlaments, lai Eiropas parlaments nākamreiz, kad būtu šādi nolīgumi, tiktu intensīvāk iesaistīts sarunās. Paldies, un tagad divas kungam vārds. Paldies, priekšsēdētājs, gribēju paskaidrot, kāpēc mana grupa un es. Uh, atturējos balsojumā par Eiropas Savienības ātrās rēģēšanas iespējām. <coughs> Eiropas Savienībā dažādi notikumi ir parādījuši, ka ir nepieciešams stiprināt Eiropas Savienības ātrās rēģēšanas iespējas. Es piekrītu daudziem lieliskiem punktiem, kas ir šajā ziņojumā, bet es nevaru atbalstīt aicinājumu izveidot jaunu Eiropas Savienības civilās aizsardzības spēkus. Es atbalstu Eiropas Savienības centienus koordinēt pasākumus ar plašāku sabiedrību katastrofu gadījumā, bet es to atbalstu tikai tādā gadījumā, ja tas notiek ja ar pašais esošo mehānismu palīdzību, piemēram, kopienas civilās aizsardzības mehānismu palīdzību. Humāna katastrofu gadījumā ir tikpat būtiski, lai reaģētu kopīgi, un mums arī jāstiprina uh, iespējas um, jaunatīstības valstīs un reģionos un pārreģiono, un, un reģionos, kur, not, kur ir notikusi kaut kāda katastrofa, lai mēs kā starptautiskā kopiena visi rīkotos kopā, jo pretējā gadījumā mēs tikai paveiksim to smagāko darbu, un viņi nedarīs neko. Paldies! Man jums ir jāsaka, divas kungs, ka faktiski jums nebija tiesības paust uh, tagad vie, tiesību paust viedokli par šo balsojumu, jo mēs par to nerunājam, bet nu tagad, ja es to esat izdarījis, nu neko darīt. Un visbeidzot, Lūhan ziņojums, Karilovska kungs. Paldies priekšsēdētājiem! Daudz Eiropas Savienības iedzīvotāji neapzinās to, ka uh, Kohēzijas politika ir ļoti būtiska reģionu un dalību valstu attīstībai. Ideja, kas slēpjas aiz šīs politikas, ir sniegt reģioniem un dalību valstīm iespēju piekļūt izglītībai, enerģētikai, enerģijai un citiem resursiem kohēzijas ideja ir ārkārtīgi būtiska, un tāpēc mums vajadzētu atbalstīt tik vienu centienu, kā labāk pārvaldīt šos fondus. It īpaši ņemot vērā to, ka kohēzijas politikas ietekme visvairāk izjūt tieši pašvaldību līmenī. It īpaši lauku reģionos, un tieši tāpēc es atbalstīšu šo ziņojumu. Paldies Kanelovska kungam! Mikulāšika kungs, lūdzu. Priekšsēdētāji. Es skaidrošu savu balsojumu par Lūhanu ziņojumu, kas ir pēdējais punkts šajā darba kārtībā. Kohēzija ir tāda elementa, kas konkurence un kohēzija viens otru pa, ie, ietroku rokā. Uh, Praksē mēs esam redzējuši daudz situācijas, kad investīcijas no struktūrāliem fondiem ir uzlabojuši situāciju, un es gribētu īpaši uzsvērt infrastruktūras uzlabojums, jo ārvalstu investīcijas daudzos reģionos ir palīdzējušas e, panākt ekonomisko izaugsmi. Ne? Ekonomiskā kohēzijas politika bija ļoti būtiska arī ekonomikas krīzes ziņā, jo tās instrumenti palīdz cīnīties ar krīzes sekām. Es arī atbalstu viedokli, ka Eiropas Savienības reģiona ekonomiskā konkurētspēja ir cieši saistīta ar nodarbinātības līmeni un kvalificētā darba spēka apjomu. Tāpat arī sociālo drošību un piekļuvu sabiedriskajiem pakalpojumiem, jo sociālās kohēzijas atbalsts ir uh, atslēga uz reģionālās konkurētspējas palielināšanu. Paldies, Mikulašika kungs! Un tagad eh, balsojuma skaidrojuma procedūra ir beigusies un pārtrauksim sanāksmi līdz pulkstens trījiem pēcpusdienā. Paldies visiem!